Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε... Dargie kolēģi, es aicinu jūs ieņemt vietas, lai mēs varam sākt balsošanu. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, έχω να σας κάνω δύο ανακοινώσεις. Tā, es gribētu vispirms nākt klajā ar diviem paziņojumiem. Mums ir rakstiskā deklarācija numur 47, kas ir saistīta ar zivīm kā e, kopīgo labumu. Te ir jānobalso ar vienkāršo vairākumu, un tāpēc saskaņā ar 123. trešo iekšējā reglamenta pāntu eh, tiks eh, tālāk eh, tas viss mm, ar uzvārdiem parādīsies sēdes protokolā. Tālāk dod vārdu Milānas kunga. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu pateikties ar Senisa kungam un arī pārējiem, kas palīdzēja būtiskā veidā tam, lai šī iniciatīva izdotos. Jo ir ļo, ļoti daudz eh, miljoni cilvēku, kas pasaulē ir atkarīgi no zivsaimniecības nozares, un eh, ļoti svarīgi ir arī tas, kā izturās eh, patērētāji. Tāpēc mums vajadzētu darīt visu, lai nonāktu pie daudz plašākas zivsaimniecības politikas, mēs eh, piedāvājam tādu strateģisku jūrsaimniecības politiku. Un eh, tas attiecās ne tikai uz iekšējiem ūdeņiem, bet arī uz uh, nolīgumiem ar trešajām valstīm. Mums vajadzētu nodrošināt zivsaimniecības politikas ilgs iespēju un tādā veidā palīdzēt mūsu ekonomikai. Paldies, saka priekšsādātāja, paldies Mīlanes kungam. Es jums vēlos teikt, ka rakstiskā deklarācija numur 52, kas attiecās uz